Bueno, uh... Priekšādātājs turpina. Respektīvi, priekšādātāji ir nomainījušies un tālāk priekšādātājs lūdzu kolēģis, kas nevēlas palikt zālē doties prom. Ķersimies tālāk pie balsošiem, balsojumu skaidrojumiem. Zālē, lai paliek tie, kas vēlas savas balsis skaidrot. Bet, ja kāds te vēlas mazliet papļāpāt, pačalot, nu tad dariet to ārpus šīs plenārsēžu zāles. Uzreiz ķersimies pie balsu skaidrojumiem, kā jau teicu. Un tādu mums ir ļoti daudz. Pirmām kārtām balsojuma skaidrojuma par eh, Daniels Hanans par Silvijas Gijomas ziņojumu. Tas tā tad būs par Silvijas Gijomas ziņojumu patvēra migrācijas integrācijas fonds. Lūdzu.